Κύριος Πρόεδρος. Ah, thank you so much for standing up, Francesca. That really made me feel good. Dear colleagues, please take your seat. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, mēs sāksim sēdi. Yeah, Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση η οποία είχε διακοπεί στις 22 Τετάρτου 2010. Pasludinu šo sanāksmi par atsāktu. Mēs to pārtraucām 22. aprīlī un iepriekšējās plenārsēdes protokoli ir izdalīti, vai kādam ir kaut kas par to sakāms? Ja nav nekādas piezīmes par protokoliem, tad tie